Dāmas un kungi, un tagad ķersimies pie nākamā darbas kārtības punkta. Sančes Šmits kundzes ziņojums Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā. Vispirms es vēlos dot vārdu referentai uz četrām minūtēm, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšādātāji komisārs kundze, godātie kolēģi. Ir jāveicina kultūras jomu un radošo nozaru potenciāls, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu Eiropas Savienībā. Lūk, šis nosaukums ziņojumam vien jau ir ļoti provokatorisks. Mēs gal galā vēlamies atbrīvot radošo nozaru potenciālu kas 2000, un par to ziņojumu 2011. gadā pieņēma parlaments. Mērķis ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies piedāvāt konkrētus ceļus, konkrētus takus, kā veicināt ekonomisku izaugsmu, jo radošo nozaru un kultūras sektors pilnīgi noteikti ap, ietver sevī virkni interešu, un tas progresē neskatoties uz krīzes. Tas ir viens no sektoriem, kas ir visizturīgākais eh, krīzes laikā. Tas, dod, tas paredz arī sociālo koheziju un ļauj pilnīgi noteikti vienlaicīgi iekļaut 2020. Eh, gada mērķu sasniegšanu, piedāvājot inteliģentu, viedu un visu ietvarošu izaugsmi. Mums ir vajadzīgs konkurences eh, kropļojumu novēršanas eh, pasākumi gan Eiropā, gan pasaulē. To ļoti labi parāda arī skaitļi. Mēs skaidri redzam, ka šis sektors pieaug un pēdējo uh, 20 gadu laikā, piemēram, darba vietu radīšanas ziņā un izaugsmas ziņā, šis ziņojums ir, šīs sektors ir bijis lielisks. Ir, viņ, to ieguldījums ir bijis ļoti liels, vairāk kā 2 miljonu darba vietu ir radījis šis sektors. Šim sektoram ir milzīgs potenciāls un to vēl vairāk veicina tas, ka, radus, ka tie, tās priekšrocības, ko dod digitālā ēra, mums ir nepieciešams investīcijas kultūrā, arī šajā krīzes periodā. Iespējamās priekšrocības ir nenovērtējamas, finansējuma avoti joprojām pastāv. Nu, tā piemēram, eiro kreatīva, dažādi veidi kohēzijas fondi. Uh, ir kul Eiropas kultūras kapitāls, un tas lielākoties ir reģionāls pēc sava rakstura. Zinām, kas ir ar Kannu festivālu, Aviņonas festivālu un tā tālāk. Visi šie, eh, visi šie pasākumi pilnīgi noteikti dod ieguldījumu arī šo pilsētu ekonomiskajā attīstībā. Mums ir jāizmanto Eiropas fonda, lai atbalstītu šo, šīs radošās nozars un lai uzlabotu to ekonomisko pievienoto vērtību, ko var dot šāds kultūras mantojums. Pierādījumi ir nenoliedzami. Kultūras sektors pilnīgi noteikti ir svarīgs un tas ļauj daža, dažādot kultūru. Ir nepieciešams attīstību veicināt visā Eiropas Savienībā. Juridiskais ietvars, piemēram, attiecībā uz konkursu noteikumu konkurences noteikumiem, nodokļu jautājums, piemēram, izglītības jautājums attiecībā uz profesionālajām eh, prasmēm šajā ziņā ir, ir saistīta ar eh, kultūras nozars atbalstu. Ir vajadzīgi jauni uzņēmumi, uzņēmē darbības modeļi, darbiņēmēja aizsardzības, intelektuālā īpašuma aizsardzība. Katrā ziņā šis sektors ir milzīgi aktīvs un ļaus nodrošināt kultūras daudzveidību. To nedrīkstam aizmirst. Eiropas Savienībai jāatbalsta šī kultūrālā ekosistēma. Tai jāveicina novatorisms, jomā jāveicina konkurētspēja, eh, sociālajie aspekti. Un, lai pastāvētu kultūras daudzveidība, eh, jāatceras, ka šī pievienotā vērtība pastāv. Tā dod eh, ļoti daudz sociālajā ziņā, un tā dod tādu vērtību, ko citādi iegūt nav iespējams te, uzņēmumi izmanto tehnoloģijas, un arī tā ir viena no radošo, no, radošajām nozarēm. Šobrīd e, tā, tā ir joma, kas iet pāri robežām. Tāpat laikā tomēr vairāk e, koncentrēties tieši uz vietējo līmeni. Investīcijas radošajās nozarēs un kultūras nozarēs pilnīgi noteikti uh, dod būtisku priekšrocību Šis sektors rada vērtību, rada darba vietas, ko, kas ir vajadzīgs tieši konkrēti uz vietas, vietējos reģionos. Godātie kolēģi, šajā ļoti trauslajos ekonomikas apstākļos Eiropas Savienībai jāveicina kultūras sektors un radošās nozars, ņemot vērā to, cik ļoti specifiski tie ir. Thank you very much, Madam Sanchez. Paldies, Sančes Šmits kundzei. Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Vispirms uzstāsies Lopes Isturis Vaitkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man vēlreiz uzstāties. Es vēlos pateikties savai kolēģei Sančesa Smits kundzē par šo ziņojumu. Es domāju, ka mums ir jārunā šajā sakrībā arī par radošiem jauniešiem. Uh, Es domāju, ka te ir arī jāņem vērā sociālais spiediens, ņemot vērā, cik liels ir jauniešu bezdarbs šobrīd Eiropā. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai kultūra tiktu uzskatīta par iespēju radošiem jauniem cilvēkiem. Te nevajadzētu runāt par kultūras subsidēšanu, nē, gluži otrādi, par jādomā par uh, kultūras uzņēmumiem, kas varētu radīt uh, jaunas iespējas. Uh, gribētu vērst jūs uzmanību uz to, kas ir noticis ar Amerikas Savienotajām valstīm attiecībā uz kultūru. Es domāju, ka te arī būtu jāveicina sadarbības starp ASV un Eiropas Savienību. Tāpat ir jāveicina sadarbība reģionālā līmenī. Mums ir nepieciešama Eiropas mēroga kultūra, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā kultūras atšķirības, kas pastāv starp dažādām valstīm un reģioniem. Grīsbeks kundzei vārds. Yeah. Zilās kārtas jautājums iepriekšējiem runātājiem. Vai jūs to pieņemsiet? Turklāt. Okay, I will give the floor uh, directly. Labi, došu vārdu Lokarta kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu kultūras komitejas pārstāvis. Un kā tāds es priecājos, ka varu pateikties referentei par eh, viņas eh, ieguldījumu attiecībā uz šo ziņojumu. Es piekrītu, ka radošais sektors var ļoti lielā mērā dot savu pienesumu izkļūšanā no krīzes un jaunu darbvietu radīšanā. Iemesls, kāpēc es uzstājos tagad, ir tāds. Lasot šo ziņojumu, es pamanīju ar zinām vilšanos, ka ziņojumā ir tāds protekcionisms. Ideja, ka, ka radošumu varētu tā kā censties pārmērīgi aizsargāt, paredzot kultūras izņēmumu, piemēram, attiecībā uz sarunām par brīvo tirsniecību ar ASV. Es domāju, ka tā nav laba pieeja. Uh, Es domāju, ka tā nesīs vairāk ļaunumu nekā labumu. Mums ir nepieciešams radīt atvērtu un brīvu tirgu, cik tālu tas vien ir iespējams. Es domāju, ka kultūra tik tiešām izdzīvos. Kultūra, franču, dāņu, citu valstu kultūra varēs sev parādīt pasaulē un sacensties ar amerikāņiem. Un tāpēc es domāju, ka vismaz, kas attiecas uz Dānijas delegāciju, šī ir tā sarkanā līnija. Mēs nevaram pieļaut tādu uh, to, ka kult, šis te kultūras izņēmums tiek um, apskatīts brīvās tirdzniecības sarunās ar ASV. Paldies, un tagad es došu vārdu Paškas kungam, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Publiskās konsultācijas saistībā ar zaļo grāmatu par kultūru un radošajām nozerēm nāca kā ziņojums no komisijas Es atbalstu izaugsmi, neraugoties uz to, ka komisijas paziņojums jaunu dod, uzsver liek uz izaugsmas paaugstināšanu, joprojām par zemu tiek novērtēts šīs te radošās nozares. Tie cilvēki, kas ir sākuši savu uzņēmē darbību garāžās vai ja, kādās ne, necilās telpās, Mm, tagad viņiem tiek stāstīts par šiem standartiem visā pasaulē. Lab, labāk apstākļi šajā situācijā radīta Amerikas Savienotajās valstīs, un tur radušies Apple, Microsoft, Google. Radošās nozares var sniegt ļoti daudz novatorismu, stimulu sabiedrībā, bet mums ir jāspēj tos īstenot. Un tāpēc Eiropas Savienībā mums arī ir jārada priešnosacījumi, kas veicinātu mūsu iedzīvotāju radošumu. Paldies, dāmas un kungi, un tagad es gribētu dot vārdu komisārai Redingas kundzei. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisija apsveic uh, atbalstu Eiropas kultūras un radošās nozares uh, potenciāli integrētajai atbalstīšanai. Uh, Es domāju, ka šīs nozars ir viens no daudzsološākajiem šobrīd Eiropā. Tām ir ļoti būtiska loma izaugsmas un uh, jaunu darbvietu radīšanas stratēģijā, un tāpēc komisija ir mudinājusi dalību valstis izstrādāt uh, daudz pusējas stratēģijas, lai veicinātu kultūras un radošumu potenciālu. Un šis, šīs stratēģijas būtu jāuzskata par uh, vienām no prioritātēm nacionālajā līmenī. Uh, paziņojumā un Eiropas Savienības jaunajā radošajā programmā ir jāuzsver, ka te ir divi galvenie vadmotīvi. Komisija ar gandarījumu secina, ka referents izstrādātais ziņojums norāda uz tām problēmām, kas pastāv, piemēram, radošo spēju attīstība, attiecīgs regulējošais ietvers, piekļuvu finansējumam, digitalizācijas un globalizācijas radītās problēmas un nepieciešamību uzlabot piekļuvu starptautiskajiem tirgiem. Tās ir šīs problēmas. Komisija, protams, ir izstrādājusi ilgtermiņa strateģisko skatījumu, bet tajā pašā laikā ir arī tāda praktiskā darba kārtība, kur ir 40 dažādi pasākumi paredzēti. Uh, kas tiks īstenot koordinētā veidā tuvāko gadu laikā. Jaunais, jaunās paaudzes finansējums laika posmam līdz, no 14. līdz 20. gadam dos daudzas iespējas radošajām nozarēm. Rad, programma Radošā Eiropa palīdzēs māksliniekiem, profesionāļiem un dažādām mākslinieckām organizācijām darboties pārobežu režīmā, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku uh, publiku. Ir ļoti būtiski, lai uh, kultūras kopienu, reģionālās un vietējās vērs iestādes turpinātu pēc iespējas labāk izmantot kohēzijas politikas finansējumu. Komisija atbalsta to, ka ziņojumā ir uh, uzmanība pievērsta tam, cik lielā mērā kultūras un radošās nozars var veicināt reģionālo un vietējo attīstību. Paldies, Paldies dāmas un kungi! Debates beidzās un uh, Eh, balsosim šodien pulkstens 12. Dalším bodem jednání eh, je prohlášení komise. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas Banku Savienību. Kā jūs redzat, komis